pārtraukto sēdi Eiros parlamentā par uh, atkal atklātu. Protokol. Protokols un pieņemtie sanāksmes teksti 24. maijā 2012. gadā ir pieejami. Vai jums ir iebildumi pret protokolu? Nevienam nav, līdz ar to protokols ir pieņemts. Cienījamies kolēģis un kolēģi, tribīnē es vēlos sveikt delegāciju no ASV Kongresa.